floor. Andersons kundze, jums vārds. Thank you, President. Paldies, priekšādātāji, un labrīt visiem. Es ļoti atvainojos, tas bija ļoti sarežģīts lēmums, bet uh, es. Uh, gribēju teikt, ka lēmums atlikt bazošanu mūsu delegācija ļoti liela problēma. Ir īpaši Eiropas pilsēņu vārdā vēlos to teikt, mēs esam ļoti norūpējušies par to. Vienkārši vēlēs pieminēt to. And, and le darò la parola, le darò la parola dopo l'annuncio. Jūs eh, tūlīt saņemsiet vārdu. Man vispirms ir jāizdara paziņojums. I have another Man ir vēl punkts par 27. Eh, grozījumu, jo atkal tas, eh, to vajadzētu eh, kopumā kā eh, likt uz balsojumu, un tad vispārējā daļa būtu atliekama, tā, tas ir procedurāls jautājums, bet bija atbalsts grozījumam 27, es aicinu priekšsēdētāju vēlreiz par to nākotnē padomāt. Ascolti un attimo. Jā, Andersons kundze. Es vēlos izdarīt paziņojumu, kā priekšsēdētājs, pēc tam jūs varēsiet izteikties. Daži politisko grupu vadītāji, kuri veido vairākumu parlamentā, priekšsēdētāja konferencē, parlamenta priekšsēdētāja informēja par to, ka Langa ziņojums par TTIP, kā tas tiks atlikts uz vēlāku laiku. Šis grozījums var pamatoties tikai uz priekšsēdētāja priekšlikumu un eh, darba kārtības maiņa atbilst 152. pantam. Priekšsēdētājs izvirs priekšlikumu pieņem šo priekšlikumu. Tādēļ mēs eh, balsosim par Langa ziņojumu atlikšanas priekšlikumu. Tad būs personāls balsojums. Ja kāds vēsās vēlas, kāds deputāts vēlas izteikties pār atlikšanu, lūdzu pagaidiet rusku. Ja vēlaties izteikties par atlikšanu, un ja kāds uh, ir pret atlikšanu, tad tas ir iespējams. Kurš ir par atlikšanu? Yeah, nu, eh, eh, No, no, Kaspari, no. Tad kurš vēlas izteikties par vai pret atlikšanu? Jā, manuprāt, ir jāņem vērā parlamenta griba. Tātad tas būs suverēns lēmums par turmāko procedūru. Plenārsēde pieņems lēmumu par turmāko procedūru. Lūdzu. Deputāta kungs, eh, Kaspāra kungs, priekšētātē kungs, eh, cienījamās kolēģis un kolēģi. Mēs visi nedēļām ilgi gatavojāmies eh, šodienas debatēm un mēs vakar uzzinājām par parlamentu priekšsēdētāja lēmumu, ka mēs šodien nebalsosim. Tā kā bija dažādas baumas, gribētu skaidri pateikt, ka mūsu politiskā grupa būtu gatava šodien balsot, bet tā kā balsojums šodien nenotiks, un komiteja vēlreiz balsos par grozījumiem, tad būtu saprātīgi, ka balsojums un debatas notiktu kopā, un tad būtu debatas par tētību un ziņojumu, un tad mēs zinātu, par ko, par ko tiks balsots. Tā kā es lūdzu, ka mēs balsojumu kopā ar debatēm tad rīkotu, kad, tas, kad būs arī balsojums. Un lai šodien debats nenotiek, bet lai mēs tās atliktu uz pareizo laiku kopā ar balsojumu. Paldies! Tātad, kurš vēlas izteikties pret atlikšanu? Jā, cienījamās kolēģis un kolēģi, pamatojumā tika teikts, ka lielākā daļa vai kā. Ka politisko grupu priekšsēdētāji, kuriem ir vairākums eh, priekšsēdētāju konferencē, griezušies pie priekšsēdētāja lai šodien atliktu debatas. Vēlētos eh, pateikt, ka šo pieeju uzskat par ļoti eh, problemātisku, jo jūs šī parlamenta institūcijas padarāt rīcības nespējīgas. Gribētu, lai politisko grupu pārstāvi, lai viņiem tiktu lai viņiem būtu iespēja piedalīties konsultāciju procesā. To nevar pieņemt. Vienmēr var aizslēpties uz kādiem paragrāfiem, punktiem. Vienmēr var uh, izmantot iespēju, piemēram, pateikt, ka esot pārāk daudz grozījumi. Bet, uh, ko es uzskatu par nepieciešam, proti, ka, lai pirms tam un kopā būtu bijis konsultācija process, mēs to nevaram pieņemt. Mēs kā politiskā grupa protestējam pret šo veidu, uh, ka parlaments pats sevi nobremzē, ka mēs paši savas tiesības neizmantojam. Miljoni. Tad mēs neizpildījām savu pienākumu, saka Cimerskundze. Miljoniem cilvēku gaida, ko mēs šodien darīsim. Jūs vienkārši to nostumjat malā, grasāties nedarīt. Ja mēs pārstāvjam cilvēkus, kuri mūs ir ievēlējuši, tad jums, viņiem vismaz ir tiesības uzklausīt parlamenta balsi. Vai jums kā vairumu tas patīk vai nepatīk? Un mēs neesam atbildīgi par to, kā lielā koalīcija šeit parlamentā nevar vienoties. Tas ir necienīgi. Stumdīt jautājumus no vienas puses uz otru un nestrādāt. Una informācija. Jā, informācijai. Balsojumam par Langas ziņojumu ir vairāk nekā 100 grozījumi, 116 grozījumi, 10 dalīti grozījumi pa daļām, 175 saskaņā ar 175. pāntu parlamenta reglamentā komiteja tiek aicināta atkal sanāk kopā un vēlreiz balsot par grozījumiem. Tātad balsojums tiek atlikts. Tagad mēs diskutējam par debatēm. Vai debatēm ir jānotiek vai nav jānotiek? Tagad nav balsoņas. Balsojums tiek atlikts pamatojoties uz 175. pāntu. Tas pamatojas uz eh, priekšsēdētāja lēmumu. Jā, Pitēla kungs. Jā, jūs jau to iepriekš eh, paziņojot, pateicāt. Diskusijas eh, pirmajā fāzē tur nebija īsti skaidrs, vai būs runa par eh, balsojuma atlikšanu vai debašu atlikuš, atlikšanu. Jūs pareizi teicāt, tātad nav runa par balsošanu. Balsošana atlikta. Tas ir parlamenta priekšsēdētāja lēmums. Pamatoties uz grozījumu skaitu. Šis ziņojums ir nosūties atpakaļ uz komiteju. Tas ir gudrs un vietas lēmums, ko pieņēmis priekšēdētājs Šulca kungs. Tā faktiski nav parlamenta problēma, par kuru šeit ir runa. Mēs eh, nevēlamies šeit parādīt sev, ka rīcība nespējīga. Mē, mums ir eh, jāiegūst pilsoņu uzticību, mums ir jāveic labs darbs, un mums ir vajadzīga rezolūcija Tas bija labs priekšsēdētāja Šulca lēmums. Tā jau no pirmā reize, kad notiek šāda, šāds lēmums. Otrais jautājums par debatēm. Mēs neesam ne īsti par, ne pret. Mūsu prāta debatas var notikt. Bet tas varētu būt arī kopā ar balsojumu, tad, kad būs balsojums. Mums šķiet, ka tas nav tik būtisks jautājums, bet būtiskais jautājums ir ka šeit eh, nav nepastāv vienošanās starptautiskām grupām par rezolūciju, un tādēļ priekšsēdētājs Šūdza kungs eh, pamatoti pieņēma lēmumu šo ziņojumu nosūtīt atpakaļ uz komiteju. Paldies. Tagad vārds Žadokungam. Cienījamie kolēģi! Kas tas par Eiropas parlamentu, kurā prezidents nolēma manipulēt ar reglamentu, tāpēc, ka viņam ir bailes ne, negūt uh, um, vairākumu atbalstu? Tāpēc, ka viņam ir bailes, ka viņam nebūs vairākumu ISDS sistēmai. Un kas tas par Eiropas parlamentu, kur uh, liberālie labējie uzskata, ka ir jāizjās debats par jautājumu, kas interesē um, pilsoņus? Uh, Kas tas par parlamentu, kurām bailes no debatēm, no balsojuma, no Eiropas pilsoņiem? Nu, teiksim godīgi, ir jādiskutē un ir jābalso. Paldies. Honorevole Weber. Weber kungs. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Cienījamas kolēģis un kolēģi. 8 no rīta mums jau ir tādas eh, karstas debatas Eiropas parlamentā. Vispirms es vēlos eh, paskaidrot jautājums par to, vai mēs šodien diskutēsim vai nediskutēsim. To, šo lēmumu pieņems Eiropas parlamenta plēnums, tādēļ tas ne, nebūs aizslēgtām durvīm. To pieņemsim mēs kā deputāti šo lēmumu, vai mēs diskutēsim vai nē. Tā ir absolūti godīga procedūra, un tas arī ir pareizi. Otrais. Mārtiņš Šulcs pamatoties uz reglamentu pieņems lēmumu, un eh, noteikumi ir skaidri. Ja ir pārāk daudz grozījumu iesniegti un plenārs sēde būtu pārslogota, viņam ir tiesības to nosūtīt atpakaļ uz komiteju, un viņš ir pelnījis mūsu atbalstu, lai varētu kārtīgi diskutēt parlamentā un strādāt. Treškārt, cienījamas kolēģis un eh, kolēģi, es kā politiskās grupas vadītājs eh, teikšu godīgi, man ir bail, ka es redzu, kad abas ekstrēmās puse šeit parlamentā, flangi, labējie un kreisie eh, šeit strīdas un eh, no otras puses zaļie šeit eh, izvērš diskusijas. Man tiešām esmu nobažījies par to visu. Jā, tad tagad balsosim. Tagad vispirms Harmsas kundze. Honorāms, you have the floor. Tagad Harmsas kundze. Kolēģi Weber kungs. Es uzskatu, ka šis pēdējais apvainojums Jums patiešām vajadzētu padomāt par to, ko jūs teicāt par zaļiem. Ja tagad katrs šeit, Vēberkungs, cienījamās kolēģis un kolēģi, ja katrs, kurš izsaka kritisku komentāru par privātiem šķīrētiesām, tēti pietveros, ja katru noliek pie kauna staba, kā kreiso vai labējo radikāli, tad gribētu jautāt, kas tad tā ir par sadarbību mums šeit parlamentā. Un patiešām. Tatsächlich. Okay. Okay. Jā, labi. Šeit ir daudz kolēģi, ir īpaši šajā zāles pusē, bet arī otrā pusē, kuri vēlēšana cīņā saviem vēlētājiem ir solījuši, uh, ka šie privātās šķīrēties nebūs. Es visur esmu lasījusi par šiem solījumiem. Tāda ir, un šis balsojums un debates šodien tiks atliktas. Mārtiņš Šulcs to dara, pamatoties uz reglamentu. Mārtiņš Šulcs iestājas par šī balsojuma, jo vairs nav skaidrs, kā viņa politiskā grupa, sociāldemokrāti, kāda ir viņu attieksme pret solījumiem vēlēšanu cīņā. Cienījumās kolēģi Pitēlas kungs. Viva kolēģa Pitēla! Cienījumās kolēģi Pitēlas kungs. Viva kolēģa Pitēla! Honorevole Ams! No... Honorevole Ams! Jā, mēs no rīta jau runātāji tiek pārtraukta. Harms kundze. Tās tagad nav debatas, saka priekšēdētājs. Māstrēmas kundzes priekšlikums, saka Harms kundze, un tiek pārtraukta. Sit down, please. Lūdzu, apsēdieties. No, no. Šajā lēmumā mēs debatēsim vai nē, turpina Harmsas kundze. Priekšsēdētājs saka, lūdzu, apsēdieties, Harmsas kundze, tagad nenotiek debatas.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 Labrīt visiem! Kā jums klājas? Nu, es atgriezīšos arī pie jums pēc brīža. Nu, teiksim, runāsim skaidru valodu. Mēs vēlamies uh, balsot, bet uh, tāpēc, ka kreisie uh, rīkojās negodīgā veidā, mēs nebalsojam šodien. Vai nav tā? Mēs domājam, ka mēs esam panākuši vienošanos, bet vienošanās tika izjaukta. Un tas, par ko mēs diskutējam šobrīd, ir, proti, de, balsojumi nebūs, vai mums vai būs vai nebūs debats. Un jums ir taisnība. Jā, tie, kuriem tas rūp, tik tiešām vēlas dzirdēt šīs debats, bet ir taisnība arī, ka mums ir nepieciešams debats tajā brīdī, kad mēs balsosim. Nu, jūs te varat satraukties, cik vien vēlaties, bet, balso, bet diskutēsim par to tad, kad mēs balsosim. Un kad mēs redzam, ka uh, kreisie un sociālisti runā tik draudzīgā veidā, es ierosinātu, ka mums ir nepieciešams, šķi, nepieciešams šķīrēties ne tikai starptautiskā līmenī, bet iespējams arī Eiropas parlamentā attiecībā uz kreisajiem. The last The last speaker is Mrs. Coburn in name of FDD. You have the floor. Tagad vārds uh, eh, FDD pārstāvim. Un tad balsosim. Uh, Dāmas un kungi, tieši to gaida Eiropas pilsoņi. Eiropas pilsoņi vēlas, lai mēs noturētu šīs debatas tagad. Ir vairāk nekā 2 miljonu pilsoņu iesniegt petīciju, lai mēs runātu par šo jautājumu. Mēs esam saņēmuši ēpastus, e telefonus, zvanus. Ik viens no mums šeit Eiropas parlamentā. Mēs zinām, ka cilvēks satrauc šis jautājums, bet ko mēs darām šorīt? Šorīt mēs esam paredzējuši debats par e eh, TTIP. Tas ir vienīgais punkts šā rīta darba kārtībā. Ko tad mēs tagad darīsim? Atgriezīsimies birojos? vai mēs gal galā darīsim to, ko cilvēki no mums sagaida, proti noturēsim šīs debats. Dāmas un kungi, izvēle ir starp demokrātiju, ieklausīšanos cilvēkos, vai arī atgriešanos uh, birojos un uh, visa uh, organizēšanas aizslēgtām durvīm. Dāmas un kungi, mums ir nepieciešams šīs debats šobrīd un šodien, jo to no mums sagaida cilvēki apvienotajā karalistē, Itālijā, visā Eiropā. Thank you. Eh, io mi eh, associo alle. paldies. es piekrītu tiem kas pauda savu sašutumu. mums ir jādomā par pilsoņiem. Mēs uh, rīkojamies kā tāds uh, birokrātisks parlaments. Uh, tad, kad mums tas ir izdevīgi, mēs runājam, tad, kad tas nav izdevīgi, mēs nerunājam. Gal galā es vēlētos atgādināt tiem, kas ir šeit centrā, jūs atbalstat ideju. Un es vēlos atgādināt arī ka um, labās idejas jau nenāk no labējiem vai kreisajiem spēkiem. Mums ir jādomā par saprātu, un saprātu šodien atbalsta ekstrēmie. Paldies! Le pozicioni sono chiare tutti. Visas nostājas ir skaidrs, saka priekšsēdētājs. Tātad jums bija iespēja izteikties, varējāt um, paust savu viedokli. Tagad sāksim balsot. Tas būs personāla balsojums. Guļ jau uzstājās. Nē, tagad mēs balsosim. Balsosim par šo priekšlikumu. Tātad priekšlikums ir atlikt Langas kungas ziņojumu izskatīšanu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Tā, tad es atgādinu, mēs balsojam par šo priekšlikumu. Tātad jūs balsojat par, tas Tātad balsoties uz uh, reglamentu 175. pāntu, uh, parlamentu prezidents ir nolēms atlikt balsojumu, un tagad jūs balsosiet tikai par to, lai izlemt, vai mēs vēlamies debat šodien vai nē. Tātad, vai jūs esat par uh, to, ka šīs ziņojuma izskatīšana tiek atlikta? Tātad nomināli balsojums. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. L'ordine del giorno è così modificato, viene approvato il testo e la relazione Lange è rinviata. Tātad Langes kunga ziņojuma izskatīšana tiek atlikta, līdz ar to pagaidām pārtraukums plenārsēdē līdz 2012. kad notiks balsošana.